Buenos días. Bonjour. Labrīt, kolēģi. Labrīt. Sveiciens visiem. Ierosim atsākt darbu, atsāksim no tās vietas, kur vakar attiecīgi beidzām. Un Proti, skatīsim 14. darba kārtības uh, punktu. Balsošanas laiks. Eiropas bēgļu fonds 2008. līdz 2013. gadam. Ziņotājs Klauds Morais kungs. Es nezinu, vai uh, Klauds ir mūsu vidū šodien. Šķiet, ka nav. Nu, tā tad uh, mums ir jāpieņem uh, Um, tātad projekts otrajam lasījumam attiecībā uz bēgļu fondu neesam saņēmuši nekādus grozījumus attiecībā uz šo atzinumu. Līdz ar to varam sākt balsot. Marais kungs uh, arī no mums veido. Nu, varbūt kāds vēlētos tomēr izteikties viņa vārdā. Redz jā, ka kāds ir gatavs izteikties viņa vārdā. Lamberts kundze, lūdzu. Jums vārds. Ja jūs vēlaties izteikties Marājas kungu vārdā, tad lūdzu. Vēlējos vien sacīt priekšsādētāju, ka izmaiņas bēgļu fondā atbilst eh, bēgļu biroju izveids prasībām, un līdz ar to mēs neskatām nekādas problēmas eh, attiecībā uz šī fonda izveidu, un, un mūsu komiteja Morājas kungu vārdā ir gatava atbalstīt šo atzinumu un lūdzu balsot par. Paldies, Lamberts kundze. Kašmēr kungs, jā, es izteikšos. Es ND grupas vārdā, Rais kungs, protams, ir viens no mūsu locekļiem. Ja ir kādi neatrisināti jautājumi, tad eh, esmu gatavs viņa vārdā šos jautājumus atbildēt par šo fondu. Paldies, labi, ja nav komentāru no komisijas. Komisija pārstāv Glina kundze. Un ja nav komentāru no prezidentūras, nu tad Esam gatavi sākt balsot. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un cim mēs varat zālē kā tehniska problēma, kuras dēļ mēs vēl nevaram gluži beigt balsot. Tagad tomēr esam nobalsojuši 40 balsis pār, 5 pret. Neviens neaturās. Ne 41, saka priekšsētājs, esot par. 41 balsis pār tā tad. Nu, līdz ar to atzinums ir pieņemts. Tagad savukārt balsosim par Lambertas ziņojumu, Lambertas kundzes ziņojumu par Eiropas bēgļu fondu, bēgļu birā, respektīvi. Sākam balsot! Beidzam balsot! Nu, un, atsimedzot, tādu pašu rezultātu 41 valsts pār, 5 pret, šoreiz viens ir atturējies. Un ko, paldies par balsojumu. Pāriem pie nākamā, proti 16. darba kārtības punkta. Tas saistās ar kopējās Eiropas eh, Savienības pārizmantošanas programmas izveidi. Un šeit uh, referents ir uh, Rui Tavares kungs. Nu, acīm redzot, um, arī šeit tātad uh, balsosim. Uh, Un tāda mums ir orientējušais balsojums par eh, šo ziņojumu projektu attiecībā uz pārvietošanas programmas izveidi. Sākam balsot. Tavārēs kungs, vai jūs vēlatos izteikties? Ja vēlējos viens sacīt, ka tagad mēs balsojam tikai par sākotnējo ziņojumu, pēc tam būs koplēmums, ja? Tā ir, jā. Ja. Tagad ir orientējušais balsojums. Jā, tātad sākam ar um, šo te iniciatīvu. Sākam balsot. Deviņpadsmitais uh, grozījums. Kas par? Pret? Pieņemts. Divdesmitais grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 21. grozījums. Kas par? Kas pret? Arī pieņemts. 22. grozījums. Kas par? Kas pret? Arī pieņems līdz ar to. 24. grozījums. Es atvainojos 23. saka priekšsādētājs. Pret? Neviens nav pret, neviens neaturos, līdz ar to ir šis grozījums pieņems. Tagad 24. grozījums. Kas pār? Pret? Arī pieņems. 25. grozījums. Balsosim par daļām, to pieprasa tautas partija, par pirmo daļu, kas balso par. Te varēs, kungs, vai jums ir komentārs? Jā. Vēlreiz nekās paskaidrot, ka cik es saprotu šeit jautājums par to, ka te ir runa par reliģiskām un, un tātad etniskām organizācijām, uh, kompromisa grozījumā te runa par to, ka e, tās var palīdzēt pārizmitināšanas programmās. Un, un uh, sākumā tad mēs balsojam, lai tajā balsojam par reliģiskām, un pēc tam par etniskām organizācijām, ja, tātad mazākuma tautību organizācijām. Mēs varētu e, ierosināt papildināt reliģiskas un kopienas organizācijas. Tas ir mutisks ierosinājums, mutisks grozījums. Paldies. Tātad uh, reliģisku un etnisku organizāciju vietā. Tad mēs tur balsosim atsevišķi, bet tad pirmajā sadaļā būs jautisks un kopienas organizācijas, ir vietēja rakstura organizācijas. Lūk, vai kāds būtu pret šādu ierosinājumu, vai priekšsēdētājs? Saimākungs, es neesmu droši, kas ir šīs te kopienas organizācijas, community organizations, angliski kā ierosināja, tātad eh, referents. Kašmarkungs, Lielbritānijā mums bija līdzīga problēma, un dažas no tādām ekstremālām grupām, sacīsim, sevi raksturoja kā kopienas organizācijas, vietējās organizācijas. Tā kā šeit es potenciāli saskatu grūtības, mums vajadzētu ļoti uzmanīgi pieņemt šādus grozījumus. Es eh, saprotu to garu, kādā ir izstrādāt šis grozījums, lai tad, tad, tad šis tad būtu tāds inkluzīvāks risinājums, bet tomēr šeit vajadzētu eh, piesargāties. Tavares kungs, jūsu mutiskais grozījums nav pieņemts, jo ir dzirdēti, dzirdēt zināms iebildes tomēr. Ja? Tā kā Tā kā sekosim uh, rakstiskiem priekšlikumam un balsosim to, kā EPP rakstiski ir iesniedz. Buzotilkungs. Jā. Varbūt, ka Sibalsas IT organizēšanas vai pilsoniskās sabiedrības organizācijas, varbūt šāds formulējums būtu pieņemams. Mm, šķiet, ka neizālē izdzirdami iebildumi. Nu, par cik ir bijuši iebildumi, tad uh, balsosim par grozījumu tā, kā tas ir atspoguļots rakstītajā tekstā. Pirmā daļa, kas pār pirm, uh, grozījumu pirmo daļu? Kas pret? Nu, šeit nāksies pārliecināties un līdz ar to tad balsosim elektroniski. Vēlreiz, kas ir pār balsojumu tātad, ja? Respektīvi, balsojumu vienkārši labos vai priekšsēdētājs. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Un skatīsimies, kā tad rezultāti. 28 pār, 17 pret, neviens nav atturējis, līdz ar to šis grozījums Respektīvi, pirmā daļa ir pieņemta. Mišelkungs. Euh, es balsoju pār, es nedaudz novēlētu, nobalsoju, bet es balsoju pār. 29, 19 pret. Nu, līdz ar to vienalga balsojums ir bijis sekmīgs. Tā otrā daļa, kas par? Kas pret? Līdz ar to arī otrais, otrā daļa šajā grozījumā ir pieņemta. Pārējiem pie 26. grozījuma. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 27. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 28. Pret? Arī pieņemts. 29. Pret? Arī pieņemts. 30. Kas par? Kas pret? Arī pieņemts. 31. Par? Pret? Pieņemts. 32. Kas par? Nekas pret? Domāju, ka arī šīs grozījums ir pieņemts. 26. punktā. Es redzu, ka mums te ir eh, jauns mutisks grozījums, ko ierosina Tavarēs kungs, tātad referenci. Kas atbalsta šo mutisko grozījumu? Kas par? Kas pret? Un līdz ar to tās ir pieņemts. 33. grozījums tas eh, tiek atsaukts. Un līdz ar to pārim pie 34. grozījuma. Kas pār? Pret? Pieņemts. 35. Tas tiek atsaukts. 36. Pret? Pieņemts. Labrinīdīšu kungs, lūdzu. Nu, Jā, paldies, priekšstādātāji. Mutisks grozījums, kompromiss grozījumam numur viens. Esmu konsultējis referentu arī, zin, un tas man piekrīt šim mutiskam grozījumam. Proti, kompromiss grozījuma pirmā varianta beigās, kur runa par 29.7. maija rezolūciju, pieņem šādu frāzi. Programs must also be implemented in the future per the Parliament's request. That's the oral amendment. Thank you. Paldies, tāds bija mans ierosinājums. Vai es varētu atkārtot vēlreiz, saka priekšstētājs, jā. Šāds programmas ir jāizsver arī nākotnē pēc parlamenta prasījuma. Tāds ir mutiskā grozījuma teksts. Vai būtu kādi iebildumi? Ir, ir iebildu zālē, nē, tomēr, laikam, priekšsētājs ir pārpratis šos žestus, ne ir tiek aicināts balsot pār šo mutisko grozījumu. Nu ko, līdz ar to tad esam vienojušies, ka tas ir tad galējais kompromiss eh, variants šim grozījumam. Balsam, tad kurš ir par? Pret? Pieņems līdz ar to 38. grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 40. grozījums. Nē, es atvainojos 39. Par? Pret? Pieņemts. Tagad gan 40. Par? Pret? Pieņemts. 41. Par? Pret? Tātad norādīts. 42. Pret. Pieņemts tomēr. Nu, tagad uh, otrais kompromisa grozījums. Kas par? Pret? Pieņemts. 43, 44 un 40. Sestais grozījums ir atsaukti. Un 45. grozījums savukārt par to vēl jābalso. Kas par? Kas par 45. Kas par? Kas pret, respektīvi? Šķiet, ka tas līdz ar to ir norēdīts. Pirmais grozījums attiecībā uz, uz jauno 5a punktu. Kas par? Pret? Pieņemts. Otrais grozījums attiecībā uz 9. ievad punktu. Kas par? Pret? Pieņemts. Trešais grozījums. Kas par? Tātad trešais grozījums attiecībā uz A preambulas punktu, kas pa, pār pret šķiet, ka būs laikam pieņemts. Notiskais papildinājums grozījumu, tātad Tavares kunga redakcijā, jūs redzat to arī uz papīra, kas ir par šo ierosinājumu, par šo Tavares kunga grozījumu pret. Nu, šķiet būs jāpārbauda tomēr elektroniski. Ne? kolēģi tomēr uzskata, ka laikam būs eh, pieņemts, bet vai būs nepieciešams pārvīt vai ne, laikam nē, tad pieņemts. Ceturtais grozījums. Tas ir atsaukts. Vai balsosim tālāk eh, blokā? Tātad par Lakšķieka neatsevišķi balsosim piektais grozījums. Kas par? Pret? Pieņemts. Sēstais grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Septītais. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Astotais. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Devītais. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Desmitais. Par? Pret? Pieņemts. 11. par. Pret. Pieņemts. 12. par. Pret. Pieņemts. 13. par. Pret. Pieņemts. 14. par. Pret. Pieņemts. 15. par. pret, arī pieņemts. 16. par, pret, noraidīts. Un tad 17. par, pret, arī noraidīts. Nē, šeit tomēr būs jāpārbauda. Balsojam elektroniski. 17. grozījums. Sākam balsot. Tātad 17. grozījums. Beidzam balsot. 23 pret 21, līdz ar to tas šķiet, ka šīs grozījums ir tomēr pieņemts. 23 balsis pār, 22 balsis pret, 23 pār, 22 pret, pieņemts līdz ar to. Nu, un mēs beidzot 18. grozījums, ka balsojam, kas pār. Pret. Pieņemts. Nu, un tagad uh, galējais balsojums par uh, visu dokumentu kopumā. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 39 balsts pār, 4 pret, 1 atturējies. Līdz ar to dokuments pieņemts. Paldies, Tavāres kungam. Un tad uh, otrais balsojums, kas ir par uh, ziņojumu projektu. Vai Tavāres kungs vēlētos izteikties? Nē? Nu, ko tad balsosim? Otrais grozījums atsaukts. Kompromiss grozījums viens. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 10., 11., 12., 13., 14. Grozījumi ir atsaukti, trešais arī ir atsaukts. Otrais kompromisa priešlikums, otrais kompromisa grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 15. un 16. arī ir atsaukti. Tālāk, ceturtais grozījums, kas pēļ? Kas pret? Vai būtu tomēr jāpārbauda? Nē, tomēr šķiet, ka šis grozījums būs pieņemts. Labi. Tālāk piektais grozījums, kas pēļ? Kas pret? Arī pieņemts. 17. grozījums, kas pēļ? Kas pret? Šķiet, ka būs noraidīts. Sastais grozījums. Kas par? Kas pret? Būs pieņemts. Septītais grozījums. Balsojam, kas par? Kas pret? Nu, arī pieņemts. Astotais grozījums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Un mhm, tagad par preambulu, ievaddaļu. Te mums ir sākumā pirmais grozījums, kas par? Pret? Lai būtu nepieciešams pārbaudīt, tomēr šķiet, ka nē, grozījums ir pieņemts. Tas ir skaidrs. Devītais grozījums, kas par? Kas pret? Pieņemts. Nu, tad galējais balsojums balsojam elektroniski. Jā, balsosim tad elektroniski par dokumentu kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. 3, 9 pār, 5 pret. Neviens nav atturējies līdz ar to orientējušais eh, ziņojuma projekts kopā ar iepriekšējo dokumentu ir pieņemts. Apsveicam, Tamares kungs! lielisks iznākums. Thank you. Now we move. Līdz ar to pārējām pie 18. darba kārtības punktu tiesības uz mutisku un rakstisku tulkojumu krimināla procesā. Referents šeit ir eh, Sāra Lutfords kundze. Arī šis ir orientējošs balsojums. Redz, ka Latvijas kundze vēlas izteikties šķiet. Lūdzu, jums vārds. Jā, priekšstādā pavisam īsi. Nevēlos kavēt balsojumu, bet vēlējos vien eh, paust vairākus komentārus, izmantot šo iespēju. Pirmkārt, paldies eh, maniem ēnu referentiem. Liels paldies viņiem par līdzdalību šajā darbā, par labu sadarbību. Tiešām sadarbība ļoti laba ar viņiem. Un domāju, ka šīs labās teicamās darbības rezultāts jūs redzēt tieši tā, ka esam nākuši klajā ar 13 eh, kompromisu grozījumiem. Un tas tiešām ir mūsu tāda kopējā intelektuālā darba rezultāts kas liecina par to, ka vairāk un mazāk mēs visi domājam vienā virzienā. Nu, vien, vien vēlējos to uzsvērt, lai tas arī klātsošiem būtu zināms. Nu, līdz ar to es ceru, ka man kolēģi varēs eh, sniegt atbalstu šiem, šiem kompromisu grozījumiem. Un tomēr no referentu pozīcijas es esmu, ka plusiņi, plusiņi visur balsošanas sarakstā, un tas liecina par to, ka, ja kompromiss eh, variants vai mans variants eh, um, netiek atbalstīts, tad, nu, pri, principā, jebkurā gadījumā vi, tev vai visus iesniegtos grozījumus es uh, tāpat arī varu pieņemt. Tā kā tiešām liels paldies visiem, kas piedalījās šajā darbā. Un varbūt vēl divi tādi sīkāki komentāri. Pirmais par 39. grozījumu, kas ir tātad pre, par preambulu, par ievadaļu. Tad drusciņi ir sajūt, tāds tā kā sajukums sarakstā, jo 39. grozījums faktiski saistās ar direktīvas te tekstu, nevis ar grozījumiem, kas ir leģislatīvajā rezolūcijā. Līdz ar to rezolūcijā tas iedarētos, bet uh, tas, ko es mēģinu uzsvērt, ir tas, ka Mēs, protams, eh, pozitīvi vērtējam komisijas veikto darbu. Un šī darba saturs, tāda komisijas priekšlikuma saturs ir vērtējums tiešām pozitīvi, bet, kā es jau to skaidroju komitejā, es vēlējos izvairīties no juridiskām un citām komplikācijām, tad, ja mēs eh, citētu, tad šeit citētu komisijas priekšlikumu eh, savā tātad direktīvas tekstā šeit, jo tas varētu izraisīt zināmas komplikācijas. Nu, līdz ar to es vēlētos ierosināt lūko. Ne? ierosina mutisku grozījumu šeit, un tā vietā, lai šeit būtu vārdi Henrija Kārtas Commission Proposal, tad atsaucoties uz komisijas priekšlikumu, tā vietā mēs teiktu Henrija Kārtas to the facts that the Commission has made a proposal, tātad atsaucoties to komisija ir bijis priekšlikums, tā apmēram. Un, um, manuprāt, tādējādi mēs atzītu to, ka mēs augstu vērtējam Redingas kundzes un, un uh, viņas eh, komisijas dienestu darbu, ka mēs no sveicu to tā, tiešām vērtējam pozitīvi. Bet, un šeit es ceru uz jūsu izpratni, mēs tad līdz ar to izvairītos no zināmām juridiskām komplikācijām, sarežģījumiem, kas rastos pretējā gadījumā. Tad mēs no vienas puses pozitīvi atzītu komisijas veiktā darba būtību un saturu, un otras puses. Uh, Mēs atzītu to, ka esam tomēr strādājuši uz, uz dalībvalsts priekšlikumu pamata. Ja? Līdz ar to, ja, dalība, ja kolēģi piekrīst šādam grozījumam, un tad eh, ar šo te papildinājumu es aicinātu balsot arī par 39. grozījumu. Mēs ne, tautas partijas pēc Antonēsko kundzes puses, tas eh, š, nāk šī ideja, es ceru, ka pārējie kolēģi varēs pieņemt, un vienīgais atlikušais komentārs eh, ir lūkāts. Trīs 6, tur, kur runa par mutiski, mutisko tulkošanu, nu šeit mūsu viedokļi tiešām atšķiras. Ir Koeļu kunga grozījums numur 84, kur ir aicināts uz svītro, tātad iespēja sniegt mutisko tulkojumu, un, eh, un Albora kungs arī to pašu savā grozījumā ierosina, bet man nostāja šeit tomēr paliek nelokāma. 30. grozījums ir manējais, un to es atbalstu, proti, ka vajadzētu stiprināt uh, um, mutiskās tulkošanas kontrols mehānismus sacīsim, ja? Um, Respektīvi, līdztekus padomas ierosinājumiem vajadzētu tomēr vēl arī papildus mehānismus. Nu, lūk, tāds ir mans ierosinājums, un uh, skatīsimies, kā tad tiks balsots. Šie, ka vairāk grozījumi ir atsaukti sarakstā, bet uh, citādi, nu, citādi kopumā es liels problēmas uh, Nesaskatinu vienīgi, kāds tās nepacēlas tagad. Un visbeidzot, es eh, tiešām atvainojos par šo te pēdējo nedaudz haotiskās, haotisko pēdējās minūtes darbu šeit, ja. Es ceru jūs izpratni. Es zinu, ka nebija viegli nonākt līdz šī balsojumam, bet katrā ziņā esam iekļaujušies grafikos un esam gatavi turpināt sarunas ar padomu arī pēc šī balsojuma. Es atvainojos par šiem pēdējā brīža grozījumiem, pēdējā brīža idejām, ja, kas, eh, kuras tu, jūs tomēr mm, cerams, ka ņemsiet vērā. Paldies, priekšsēdētāji! Thank you for your efforts, Mrs. Ludford. I understand. Paldies, Ludfords kundze. Es saprotu, ka jūs nākat klajā ar mutiskiem grozījumiem. Vai jūs vēlties, lai tiktu notiktu balsojums par, bals, par šiem mutiskiem grozījumiem pirms balsojuma par pārējiem grozījumiem, vai arī jūs vēlties balsot vēlāk? Atgādinu kolēģiem, kad mēs balsosim par 39. grozījumu, kas ir pirmais grozījums par uh, apsvērumu punktiem, un tad atgādināšu. Esmu jūsu gājis priekšsētāji. Mēs varam balsot par mutisko grozījumu. Un, ja tas atkrīt, tad par tekstu 39. grozījumā varam balsot di eh, divās daļās. Es ceru, ka kolēģi atbalstīs 39. grozījumu, kā tas ir grozīts. Tādā gadījumā par to būs tikai viens balsojums. Paldies! Paldies par komentāriem, un tagad esam gatavi balsot. Ja visi ir gatavi, tad sākam. Grozījums numur 14. Par. par. Pret. Pieņemts. 68. atsaukts. 69. par. Pret. Pieņemts. 15. atkrīt. 16. par. Pret Pieņemts. 17 par. Pret. Pieņemts. 18 par. Pret. Pieņemts. 19 par. Pret. Pieņemts. 70. lingvistisks, par to nebalsojam. Kompromiss grozījums numur viens par pret pieņemts. 71. atkrīt, 20. atkrīt. Balsojam par 72. par pret pieņemts. 74. atkrīt, 73. arī atkrīt. Kompromiss eh, grozījums numur 2. Par. Pret. Pieņemts. 21. atkrīt, 75. atkrīt, 78. Dalītais balsojums. Nē, atkrīt, atvainojiet, cik priekšsētās. Balsojam par otro daļu. Jā, jā, balsojam par otro daļu. 78. Par. Pret. Pieņemts. Vai mums vajadzētu pārbaudīt elektroniski? Nē, pieņemts labi.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 Ceturtais kompromiss. Par. Pret. Pieņemts. 25, 79, 80, 81 atkrīt. Kompromisa grozījums numur 5. Par. Pret. Pieņemts. 26, 82 atkrīt.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 84. Par. Pret. Šķiet noraidīts. Pārbaudīsim. Labi, pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. 15 par, 26 pret, 2 atturas noraidīts. 85. Identisks. 30. par, pret. Pārbaudam. Noraidīts. Pārbaudam. Pārbaudam. Mēs balsojam elektroniski. Sākam balsot. Piecpadsmit pār divdesmit astoņi pret. Noraidīts. Astoņdesmit sastais atkrīt. Astoņdesmit sastais atkrīt? Nē? Nē, nē, nē. Asins sastais par. Pret. Pārbaudam. Sākam balsot. 86. Beidzam balsot. 25 par, 18 pret, neviens neaturas pieņemts. 31. par, pret, pieņemts. 86. 87. pārskais priekšēts par, pret, pieņemts. 32. par, pret pret pieņemts. 33. par pret pieņemts. 34 par pret pieņemts. 35 par pret pieņemts. 36 dalīties balsojums. Pirmā daļa Pirmā daļa par pret šķiet norādīts. Otra daļa par pret pieņemts. Šķiet pieņemts. Astoņdesmit astoņi. Tā kā pa 36. bija dalītais balsojums. Vai par 88. tādā gadījumā balsojam vai nē? Vai balsojam? Nē? 89. tādā gadījumā. Par. Pret. Pieņemts. 90. Nē. Atsaukts. 37. Pieņemts. Nē, par. Pret. Pieņemts. 91. Par. Jo, pret. Pieņemts. 92. Tā ir pret. Pieņemts. 38 par pret pieņemts. 3, 93 par pret pieņemts. Un tagad apsvērum punkti. 39. par vēlreiz atgādinu. Tātad šeit ir mutiskais grozījums. Iebildumi nav pret mutisko grozījumu. Atgādināšu, ka mutiskais grozījums būtu tekstā, mēs teikt, ņemot vērā to, ka komisija nāk uz klajā ar priekšlikumu un tam līdzīgi. Mēs vienkārši atgādinām faktu, un tas nav īsti juridiskais pamats. Mutiskais grozījums par pret pieņemts. Kompromiss grozījums numur 7. Par. Pret. Pieņemts. 40 atkrīt, 41 atkrīt, 42 atkrīt. Tagad pirmais grozījums. Par. Pret. Pieņemts. Astotais kompromis grozījums par pret pieņemts. Otrais grozījums atkrīt. 43. par pret pieņemts. 44. atkrīt. 45. par pret pret pieņemts. 46. Nē, identisks ar 45. Tad balsojam par 47. Par pret. Šeit pieņemts. Pieņemts. 48. Pārbaudam. Pārbaudām, kuru? 47. labi. Balsojam par 47. grozījumu elektroniski. Sākam balsot. 47. Divdesmit pieci pār septiņpadsmit pret neviens neaturas pieņemts. Divdesmit 68 par. Pret. Pieņemts. 9. kompromis grozījums. Par. Pret. Pieņemts. 3. grozījums atkrīt. 49. par. Pret. Pieņemts. Desmitais grozījums kompromiss par pret pieņemts. Ceturtais atkrīt. 50. par pret pieņemts. Piektais par pret pieņemts. 51 par pret pieņemts Pieņemts. 53. identisks, 52 atkrīt, 54 atkrīt, 6 atkrīt, 7. Par. Pret. Pieņemts. 55 atkrīt. 11. kompromis grozījums Par. Pret. Pieņemts. Astotais atkrīt. 56. Par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski, nē? Pieņemts? Labi. Kā tad ar devīto par pret desmitais par pret pieņemts. 12. kompromiss par pret pieņemts. 11. atkrīt.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 60. Par. Pret. Pieņemts. 61. Par. Mūtiskais grozījums. Pret. Pieņemts. 62 ar, gro, ar mutisko grozījumu par pret pieņemts. 13. grozījums par pret pieņemts. 63 atkrīt, 64 par pret pieņemts. 65 identiski 64, 13 par pret pret pieņemts. 66 atkrīt. 67 par pret pieņemts. Vēl balsojums elektroniski. Sākam balsot. It's closed. Beidzam balsot. 37 pār, 6 pret. Neviens neaturas, ziņojums pieņemts. Paldies, Lutvards kundze. The orientation vote has been adopted. Orientēšanas balsojums ir pieņemts. Thank you. That concludes our work. Nu, ko līdz ar to, laikam, būsim Izsmēluši darba kārtību, saka priekšsādātājs. Līdz ar to darbu šķiet, ka esam beiguši, katrā ziņā balsošanas saraksts ir iznācis un šīs dienas darba kārtībā citu jautājumu nav. Ja kādam Nav nekas piebilstams tādēļ dažādi vai citi jautājumi, līdz ar to esam tiešām noslēguši šo sanāksmu un nākamo, nākamā sēde mums būs 26. aprīlī pulksten trijos, 27. aprīlī 12.30 un 28. aprīlī arī 12.30. Jā, tad pēdējais darba kārtības punkts, protams, ka darba kārtībā tika atcelts, un līdz ar to sēde beigusies. Paldies, vislabāk!